punkts darba kārtībā ir uh, Legrip kundzes un Arenas kundzes ziņojums prioritātes ANO sieviešu statusu komisija 61. sesijā. Un Legripas kundze četras minūtes runās Karatsa Bils kundze, lūdzu. Priekšsēdētāja komisāras kundze, es kopā ar uh, ref, līdzreferenti, es esmu šeit kopā uh, Uh, kopā ar viņiem un varu pastāstīt par to, kāda, kāda jautājumi ir prioritāri ANO sieviešu status komisijas sanāksmē. Mums ir nepieciešams nodrošināt to, lai mēs cīnītos pret stereotipiem un diskrimināciju lai mums būtu ļoti konkrēti pasākumi, ir jādara kas vairāk, un tas attiecas pilnīgi visu. Ir nepieciešams, lai meitenēm un sievietēm būtu viss, kas ir nepieciešams, lai viņas varētu e, nodrošināt dzimumu līdztiesību. Sievietes bieži vien ir ļoti nestabilā situācija, viņas bieži vien ir migrantes. Viņām ir marginalizēts stāvoklis, bet būtiskākais, protams, ir cīnīties pret vārdarbību pret sievieti. Vārdarbība notiek uh, notiek arī ģimenē vārdarbība, notiek arī kropļojot sieviešu dzim, dzimumu orgānus, ir tik daudz vārdarbības veidu, daudz sievietes un, un, un meitenes kļūst par mūsdienu verdzenēm. Ir tik daudz šo bēdīgo stāstu par uh, sabojāto dzīvi, tāpēc ir nepieciešama dariet visu, lai Eiropas padomas Istambuls konvencija tiktu uh, ratificēta. Uh, Tas ir būtiski. Otrakārt, jārunā pār izglītību. Ir svarīgi, lai visas meitenes iegūtu izglītību un lai šī izglītība būtu droša. Nākamais ir darba tirgus. Uzņēmējiem ir jāsaprot, ka sievietes ir milzīgs eh, pluss. Ir svarīgi, lai nebūtu atšķirības eh, maksā, eh, samaksā, respektīvi, lai par vienādu darbu nu, būtu arī vienāda samaksa neatkarībā no dzimumu un lai tas notiktu visur. Mums ir svarīgi uh, lai būtu starp sievietēm un vīriešiem attiecībā uz bērna aprūpu, aprūpi līdzvarota attieksme. Sievietēm ir arī jānodrošina pilnīgā piekļuve veselības pakāpojumu. Tas attiecas arī uz reproduktīvo veselību. Komisāras kundze, mums tagad ir iespēja parādīt visai pasaulē, ka mēs esam atbildīgi un ka mēs cīnāmies par meiteņu un sieviešu tiesībām. Šobrīd mēs atrodamies krustelēs. Mēs varam cīnīties un parādīt Eiropas Savienības nostāju. ASV, kā šķiet, arvien mazāk atbalsta starptautisko sadarbību, jo tagad ASV uh, meiteņu un sieviešu veselībai uzgriež muguru, bet mums ir jābūt tiem, kas ir tieši priekšgalā. Mums ir jāpasaka, lai uh, nesen atjaunotā uh, globālā grupa varētu cīnīties, un ir svarīgi, lai nebūtu vairs eh, tādu iespēju, ka informācija netiek, eh, netiek piegādāta par abortiem, un ir ļoti svarīgi, eh, lai ASV arī apzinātos savus pienākumus, jo šobrīd viņi ir mazinājuši atbalstu. Ir arvien vairāk situācija Eiropā, Eiropai šobrīd, tiek izteikts lūgums, un ne tikai caur ANO, bet arī caur bērnu jauniešu organizācijām, caur dažādām labdarības organizācijām, un mēs, Eiropieši, varam teikt, ka mēs nekadā gadījumā nepametīsim uh, tūkstošiem un meiteņu un sieviešu, kas ir atkarīgas no uh, mūsu maksājumiem. Tāpēc ir nepieciešams šobrīd mobilizēt tos līdzekļus, kas mums ir pieejami, lai kompensētu ASV atsaukto finansējumu. Mums ir jāpalīdz glābt tūkstošu sieviešu un meiteņu dzīvības jaunatīstības valstīs. Šobrīd situācija ir ļoti nopietna. Mēs tagad runājam par daudzu programmu ietekme, life saving, prenatal, arī atbalstu pirms un pēc dzemdībām, arī e, atbalstu, kas tiek piedāvāts e, sievietēm, kas tika izvarotas. Tāpēc mēs tagad redzam, kā arvien vairāk meiteņu un sieviešu arī mirst no komplikācijām dzemdību laikā. Tāpēc arī e, šobrīd, diemžēl, valda seksisms un ir nepieciešams atbalstīt arī to, kas notiek šobrīd uh, e, e, ASV, kad sievietes mēģina cīnīties pret šādu situāciju. Lūdzu, tagad Arenes kundze, jūsu rīcībā ir četras minūtes. Paldies, priekšsēdētājas kundze! Pasaules konference, ceturtā pasaules konference par sievietēm un to tiesībām 95. gadā bija ārkārtīgi svarīga. Tās mērķis bija uh, vienlīdzības panākšanas ar sievietēm un vīriešiem. Uh, deklarācija, kas tika parakstīta, bija vērsta uz lielāku tiesību piešķiršanu sievietēm un tika uzskatīts par svarīgāko vien, dzimumu vienlīdzības uh, dokumentu tajā laikā. Nu jau ir pagājis liels laiks kopš tā brīža, Un tagad, pateicoties šim globālajam rīkam, ir daudz kas sagri, eh, sasniegts. Tomēr tagad ir nepieciešams pieņemt eh, jaunus pasākumus, lai pātrinātu vienlīdzības veidošanos. 2017. gadā šogad mēs redzam, ka dzimuma vienlīdzība un sieviešu tiesības eh, atkal tiek apšaubītas. Īpaši runājot par politiku, kurām būtu jāatbalsta sievietes, tāpat arī ANO tieši dzimuma vienlīdzības aspektā. Visā pasaulē ir aktivizējušās pilsoņu pretošanās kustības, un mums, gatavojoties 61. sesijai ANO sieviešu status komisijas darbā, ir jāuzņemas svarīgāka loma starptautiskajā kopienā lai virzītu uz priekšu šo ideju. Šī apņemšanās ir ļoti svarīga. Šeit gan jācīnās pret vardarbību pret sievietēm, gan jāpieņem Stambuls konvencija, nodrošinot sievietēm tiesības lemt par savu eh, seksuālo veselību Nedrīkst pieļaut diskrimināciju darba tirgu, jānodrošina pilnvērtīga piedalīšanās kā pilsonēm arī politiskajā dzīvē. 61. sesijā mēs varēsim izteikties pret Trumpa administrāciju, kas ir samazinājusi finansējumu NVO, kā man kolēģi Koraca Bildskundze teica. Tādējādi tiek liekt piekļuve um, tais, daudziem pakalpojumiem, tas skaitā abortiem. Tas var atstāt uh, graujošas, grau, graujošas sekas uh, daudz kur pasaulē, kur darbojas šīs nevalstiskās organizācijas. Tas viss atstās ievērojumu ietekmi uz pasauli kopumā. Kolēģi, mums ir iespēja nosodīt Trumpa administrāciju, uh, tad, kad viņi īsteno ekonomikas protekcionismu. Par ekonomiku visi ir gatavi izteikties. It īpaši par to, kas notiek ASV, bet tad, kad runa ir par cilvēktiesībām vai sieviešu tiesībām, acīm redzot, mums ir jāklusē. Nē, dāmas un kungi, arī runājot par cilvēktiesībām, mums ir jāizsakās un jāpasaka, ka tas, kas tiek darīts, nav pieņemami. Mums ir jāizmanto šī iespēja ANO un Eiropai jābūt vadošā lomā. Eiropā ir jāparāda, ka viņu mēr, mūsu mērķis ir aizsargāt pamatiesības, kas ir cilvēktiesības, un nevar aizmirst pusi no cilvēces, kas ir sievietes. Tādēļ atbalstiet šo rezolūciju, lai mēs varam aizsargāt cilvēktiesības. Paldies! Pārējie pie brīvā mikrofona. Procedūra Čabas kungs. Vienu minūtu. A jelentés is világosan rámutat a nők számára egy... Jā, paldies. Šis ziņojums viennozīmīgi pa parāda, ka sievietēm netiek dotas iespējas būt ekonomiski neatkarīgām jebkurā valstī. Tās nevar pieņemt visus lēmumus attiecībā uz savu dzīvi. Un daudz kas no sasniegtā var pazust it īpaši mūsdienās, kā demokrātiskas valsts vadītājs arī rīkojas represīvi. Sievietes nav pietiekami pārstāvētas, viņām, pret viņām ir jābūt vienlīdzīgai attieksmei. Tas prasa konkrētu rīcību. Mums ir jānodrošina, ka ir, e, tiek atsauktas um, diskriminējoši, e, tiek atsaukt diskriminējoši tiesību akti šajā jomā. Paldies, Marijas kungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze. 17. gadā neviena no Eiropas Savienības dalību valstīm nav īstenojusi dzimumu līdztiesības normatīvas. Uh, Dzimuma līdztiesība ir viena no pamatiesībām, un tas ir priekšnoteikums, eh, lai mēs dzīvotu mierā un saticībā. Vēl joprojām eksistē dzimuma nevienlīdzība, diskriminācija, un kaut arī eh, sieviešu tiesību jomā ir panākts pietiekami daudz, kaut arī mēs esam panākuši daudz arī nabadzības apkarošanā, tomēr vēl <clears throat> ir daudz darāmā. Sieviešu ieguldījums eh, ekonomiskajā attīstībā ir būtisks. Arī sieviešu ieguldījums rada jaunas darba vietas, bet e, fakts ir arī tas, ka ekonomiskais pagrimums un lejupslīde vismagāk skar tieši sievietes. E, sievietes no ekonomiskās lejupslīdes cieš visvairāk, un es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jādara daudz vairāk. Paldies! Do, is there a problem with translation? Vai kādas problēmas ar tulkojumu? Pārbaudīsim, vai vācu kanāls strādā, un ja nestrādā, tad lūdzu dariet man to zinām. Paldies, priekšsēdētais kundze, godātā komisārs kundze. Ir tādi, kuri vēlas, lai mēs apkulstu, lai mēs nogurtu un lai mēs sievietes vairs neiestātos par savām tiesībām, par savu ķermeni. Es vēlos pateikt tiem, kuri šādi domā, mēs nepagursim nekad un mēs neapklusīsim. Mēs nekad nepagursim iestāties par sieviešu tiesībām, jo tās ir pamattiesības. Un jo vairāk šie citādi domājošie mūs spiedīs, jo vairāk mēs sacelsimies ne tikai šajā parlamentā, arī uz ielām un visā pasaulē. Mēs vēlamies redzēt, lai valdības konkrēti rīkotos un uzņemtos savu atbildību. Tāpēc eh, es mudinu Eiropas Savienības valdības eh, piekrist un pievienoties eh, Ziemeļvalstu panākumiem dzimumu vienlīdzības ziņā. Ceļš ir ļoti garš, mēs esam tā sākumā. Paldies! You, Paldies, Šadrovas kundze, nākamā lūdzu. Děkuji, dámy a pánové. Tato zpráva <clears throat> obsahuje řadu dobrých. Jā, paldies. Šajā ziņojumā ir iekļauti ļoti daudzi labi ieteikumi attiecībā uz uh, to, kā sievietēm aizsargāt savas tiesības, nodrošināt ekonomisko neatkarību, cīnīties ar vardarbību pret sievietēm. Diemžēl sievietes joprojām bieži vien ir upuri, tad, kad runa ir par cilvēktiesību pārkāpumiem. Tas mums būtu jāņem vērā arī patvēru meklētāju jautājumā. Mēs redzam, ka Sievietēm daudz kur pasaulē var būt ļoti svarīga loma konfliktu mazināšanā. Un tas ir pozitīvi, ja viņām ir iespējas eh, pieņemt šos lēmumus. Bet es nevaru piekrist eh, aicinājumam un nodrošināt universālu piekļuvi seksuālās reprodukcijas jautājumā. Jo šeit eh, saistībā ar eh, seksuāli transmisīvajām slimībām tikai runa. Petrovs kundze nākamā. Peņu, kojim uglavnom prevladavaju muškarci. Paldies. Bliska izstāva sa. Priekšsēdētājs kundze. E, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs iestātos par sieviešu tiesībām, un e, vēl ir daudz e, darāmā lai sieviešu situāciju visā pasaulē uzlabotu. Protams, visas sievietes, visas meitenes, mums ir jādara viss, lai tām būtu vienādas iespējas gan piekļuvai darba tirgū, gan arī izglītībai. Sieviešu ieguldījums darba tirgu ir ārkārtīgi būtisks, un sievietes veic lielu darba tiesu arī lauku reģionos, kā arī citās nozarēs. Un es e, vēlētos atgādināt, ka es iestājos pret grozījumu, kas ļauj Eiropas Savienībai atbalstīt un finansēt e, abortus. Uh, Es nedomāju, ka šis pasākums uzlabos sieviešu situāciju, tas vienkārši novedīs pie vēl lielākas nevienlīdzības. Prieksēdētāji, paldies eh, par šo jautājumu.